Um, I'd like to call this uh, meeting to... Sāksim sēdi. Mani nesauc Viki Ford, esmu Katrīna Stailer, esmu viena no vicepriekšsēdētājiem. Viki ir citā sanāksmē un drīzumā mums pievienosies. Tā kā pusdesmitos ir balsošana, laiks rīt, mums vajadzētu sanāksmi iesākt. Bet vispirms es gribētu apsveikt apmeklētāju grupu no Vācijas Viņus ir uzaicinājusi Evelīna Gebhārdē. Aplaudēsim viņiem, viņi ieradās pirms mums šodien. Sveicam mūsu komitejas sēdē. Un ceram, ka jūs ar interesi sekosiet sēdes norisei. Pirmais punkts darba kārtībā ir e-meeting iespēju izmantošana, kas ir sagatavots sadarbā ar mūsu interneta struktūru. Mums klāt ir pārstāvji no šīs struktūra vienības, kur izklāstīs šo nozīmīgo rīku tā lietošanu. Mēs eh, mūsu komitejā runājam par eh, digitālo tirgu un arī tāpēc ļoti attiecīgi prezentēt ir šo rīku mūsu komitejā. Dodu vārdu prezentācijai. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, paldies par iespēju prezentēt šo e-mītingu Rīga iekšējā tirgus komitejai. Tie, kuri bija klāt pagājušajā gadā, varēja jau iepazīties ar testa režīmu lietojumu šim rīkam, bet tagad tas ir pieejams visam parlamentam, visiem tiem, kuri strādā Eiropas parlamentā kā personāls vai kā, protams, kā deputāti. E-mītings ir aplikācija, kas ir izstrādāta iekšēji, lai gūtu piekļuvi dokumentiem elektroniskā formātā. Doma ir izmantot elektroniskos dokumentus it kā tie būtu papīra dokumenti, bet elektroniskā versija piedāvā vairāk funkcionalitātes nekā papīra dokuments. E-mītingi ir darbarīgs jums visiem, tam ir viegli piekļūt, to ir viegli lietot ik, it visur, jebkurā laikā, no jebkura Eh, datora, vai tā uh, būtu planšete, vai dators, vai smartphones, uh, viedtelefons, kurš gan nav ideālais rīks dokumentu lasīšanai, ja jūs esat kādreiz to mēģinājuši darīt. E-mītinga nodrošina piekļuvi gan teko esošās sanāksmes dokumentiem, gan arī iepriekšējo sanāksmu dokumentiem un ir pieejami dokumenti no visām komitejām un visās valodās. Ar anotāciju rīkiem jūs varat izdarīt piezīmes, saglabāt piezīmes un saglabāt eh, dokumentus savā mm, iekārtā un arī to koplietot ar savu kolēģi, ar savu asistentu. Tāpat e-mīting piedāvā daudzas iespējas un vislabākais veids, kā to iemācīties to lietot, ir to izmēģināt, un tāpēc jums tiek izdalīts šis eh, īsais eh, lietotāja apraksts, tāpat arī ir iekļauts e-pasta adreses mūsu um, servis centram, kur jūs varat sūtīt komentārus un jūsu viedokļus. Tagad parādīsim praksē, kā tas darbojas un ko tas eh, var jums um, dot. Mans kolēģis eh, par to tūlīt izteiksies. Paldies, labrīt, e-mītinga aplikācija ir web aplikācija. Tas nozīmē, ka nekas eh, datorā nav jāinstalē. Aplikācija ir pieejama caur šo mm, internetu adresi. Oficiālā uh, eh, Eiroparlamenta adrese slīpsvītra i-meeting. Un tagad sakojiet manam izklāstam tālāk. Šeit es ierakstu jau pieminēto adresi. Official website Europal. Tātad Eiro parlamenta adrese www.europarl.europa.eu slīpsvītra e-mītinga. Aplikācija ir iekšēja Eiropas parlamentā tikai piekļūstama tiem, kam ir lietotāja vārds un pārole. Es uzrakstīšu savējo, jūs varat ierakstīt savējo. In... Un tad, kad es iekļūstu sistēmā, šī prezentācija tiek rādīta jums uz uh, uh, eh, iPada, bet jūs varat izmantot jebkuru citu planšetu datoru. Es varu izmantot gan Wi-Fi, gan 3G piekļuvi. Vispirms ir ievads lapa, kur ir jāizvēlas valoda, komiteja un sēde. Tālāk klikšķinu uz start. Šeit jūs redzat kreisajā stūrī augšā valodas izvēli, aplikācija ir pieejama visās valodās. Izvēlēšos angļu. Blakus eh, valoda izvēlēji ir komiteja, e-mītinga aplikācija ir izmantojama ik vienai komitejai. Šodien izvēlos IMCO Sistēma reālā laikā atlasa visu informāciju, kas attiecas uz imko šim mēnesim. Protams, es varu izmantot aplikāciju, lai piekļūtu jebkurai sanāksmē, un jūs redzat, kāda informācija ir pieejama. Un Es izmantošu 24. datumu sēdi, jo šodienas sēdē man šķiet, ka wifi nedarbojas kā nākas labajā pusē. Mēs iekļūstam darba kārtībā, kas parasti ir izdrukājama ikvienai sanāksmei, un mums tiek izdrukātas apmēram 30 miljonu lapuses, tāpēc mēs piedāvājam šo aplikāciju ikvienai sesijai kreisajā pusē jums ir atbilstošā darba kārtība. Labajā pusē augšā jums ir darba kārtības eh, skatījums, dokumentu skatījums, e-komiteja, par to mēs runāsim vēlāk, tālāk. Jūsu atgriezeniskā saiknes lapa, kur jūs varat publicēt viedokļus. Pielikums, tā pelēkā līnija ir ļoti svarīga, jo nereti sanāksmes laikā kāds eh, deputāts gribētu koplietot ar kolēģiem eh, jebkuru dokumentu, un ir ļoti svarīgi šo dokumentu sanāksmes laikā dot pieejamu visiem pārējiem dalībniekiem bez vajadzības to izdrukāt. Tālāk vēl viens rīks, ko lietot kādu no darba kārtības punktiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja es vēlos koplietot šo punktu, tad ir eh, links, ko varu nosūtīt eh, kolīģiem vai asistentiem. Atgriežoties pie šī skatījuma, labajā pusē ikvienam punktam ir plusiņš blakus. Es varu to paplašināt un iegūt visus elementus, kas uz to attiecas. Piemēram, šodienas sanāksmēs sistēma jau ir sameklējusi visus būtiskos dokumentus, es tos varu paplašināt, visus runātājus un tā tālāk. Šeit ir grozījuma, atzinuma un tā tālāk. Tālāk ikvienam dokumentam sistēma uzmeklē visus tūkotos dokumentus. Tie ir pieejami uzreiz. Piemēram, grozījumos, ja es uzklikšķināšu šeit, tad atvērsies dokumentu pēdējā versija, protams, kā to var. Uh, ka tas ir viegli lasāms, vai arī interaktīvā veidā es varu atvērt vēl vienu aplikāciju. Ļoti daudz tirgu ir par brīvu dabūjams, un es šeit lasu Adobe Reader. Varu izdarīt atzīmes, varu izcelt to, ko vēlos pasvītrot, izsvītrot vai pievienot anotāciju grozījumam. Tad, kad esmu pabeidzis visas manipulācijas, es varu to koplietot, nosūtīt kolēģiem, asistentiem, lai izskatītu izmaiņas un viss izdarītais dokumentā ir pievienots klāt dokumentam. Zinot to, ka to, ko es esmu izdarījis uz dokumentu, tas ir vietējs lokāls uz manas planšetdatora. Un mēs varam to izmantot gan pirms, gan pēc sanāksmes. Viss informācija ir palīga pieejama. Tagad es parādīšu vēl vienu interesantu aplikāciju, ko sauc e-komiteja. Ikvienai komitejai mēs esam izveidojuši intranet risinājumu, kurā ir iekļauta visa informācijas, kas attiec uz šo komiteju. Piemēram, IMCO e-komiteja. Mēs varam pārbaudīt citu ikvienu komiteju no šī e-komiteja no šī e, komiteju interfeisa, kā jau es sacīju, mums šeit ir daudz citas informācijas, atzinuma projekti, ziņojuma projekti, pilnīgi viss, ko komiteja vēlētos publicēt. Un koplietot ar deputātiem, ar asistentiem. Iecere bija tāda, ka uh, ikvienam Šī aplikācija ir pieejama un visi dokumenti ir pieejami, kas attiec ne tikai uz e, esošo sanāksmi, bet uz darbu kopumā. Šī ir ziņojuma projektu sadaļa, kur mēs varam atrast tik vienu tipu dokumentu, tas ir pilnīgi iekšējs rīks, kas var tikt izmantots jūsu darbā. Tas bija īsts sapraksts par e-mītingu, e-komiteju, un, ja jūs vēlaties, mēs varam organizēt e, apmācības sēdi vai informācijas sēdi. Paldies! Protams. just ask a quick question about. Jautājums par aplikācijām. Jā, jūs vēlaties kaut ko koplietot sociālajos tīklos. Vai to var darīt caur šo aplikāciju? Vai tas ir jāpārveido, jāmaina formāts. Es saprotu, ka šis nav sociālo tīklu rīks, bet vai ir domāts par interaktīvām iespējām? Atbilde. Aplikācija ir iekšēja. Un mēs uzskatām, ka ikviena informācija kas tiek publicētie komiteja ir pieejami parlamentu vietnē. Mēs varam domāt par to un arī par iekšēju e-mītingu e, versiju, kur mēs paredzētu šādu koplietošanas iespēju. Vai ir vēl jautājumi? Tas nav jautājums. E, tas e, attiecās uz demonstrāciju, ko es pārvaldīju sava e, siekārtas un redzēju, ka tā darbojas. Redzēt, redzēm jūs kaut ko iepērkat telepi iepirkumā un pēc tam šī iekārta nedarbojas, bet šeit darbojas. Paldies. Anna Marie. Thank you very much. Paldies. Bet par vakardienas dokumentu, ja es gribētu to koplietot ar kolēģiem, tas nozīmē nevis papildu dokumentu man, bet jau esošu dokumentu, kā man to darīt. In fact, if, if, uh... Ja šajā gadījumā jūs vēlaties to koplietot caur e-mītingu, ja šis cilvēks ir lietotājs, var piekļūt piemēram, atgriezīsimies pie darba kārtības skata un iesim uz attiecīgo punktu. Vai, ja jūs vēlaties iekļūt citai valodu versijai, ungāru sakarunātājs un rāda horvātu versiju, jūs varat atvērt to citā aplikācijā un tad to koplietot. Uh, external application can allow sharing viena papildus aplikācija, kas nodrošina koplietošanas iespējas. Es labprāt jums to nodemonstrētu. Okay, any other question? Vai vēl ir jautājumi? Turpina priekšsēdētāji. Atvainojos, saka priekšsēdētāji, ka. Nokavējos um, bija Es eh, biju citā sanāksmē ar eh, komisijas, komisāru kandidātiem, kuri interesējas par mūsu komitejas darbu, un mēs atgriezīsimies pie, pie darba pēc brīža. the embarrassment when the chairman realized that she has forgotten her own voting card, but I did. Kāds kauns un negods, kad priekšādātāji saprots, ka viņi aizmet uz pats savu balsošanas karti. Bet tāpēc, nu, tagad vaicāju jums, vai jums visiem ir balsošanas kartiņas, visiem, kas esat iecerējuši balsot. Ja jā, nu tad tādā gadījumā varam ķerties pie lietas. Nu, tātad, vispirms mums jāapstiprina 2015. gada kalendārs IMCO sanāksmē un koordinātāru šo jautājumu visu izskatīja vakar. Mums ir jācenšas, protams, salīdzsvarot ehm, šīs sanāksmes starp pirmdienām, otrdienām un trešdienām, ceturtdienām. Tā, lai pēc iespējas samazinātu izdevumus, kas rodas no mūsu lielskā tūku dienesta, tas priekšādātājs komentārs. Uh, Protams, tas nozīmē, ka, diemžēl, mums nāksies diezgan daudz izmantot arī ceturtdienu pēcpusdienas sanāksmēm. Un, ja nu mums tas tomēr nebūs vajadzīgs, tad šī pēcpusdienas sanāksmes varēsim atcelt, bet darba kārtībā šobrīd tās iekļausim. Un tāpēc pasūtēsim arī tāpus. Un tāpēc saprotiet, ka katrā ziņā pēdējās sanāksmes, ko piepildīsim un ko izmantosim tikai tiešām pašā nepieciešams gadījumā, būs šīs ceturtdienu pēcpusdienu sanāksmes tā lai jūs varat tomēr saulēcīgi atgriezties savās valstīs, reģionos un tā tālāk. Bet nu tālāk lūkšu tad komiteja apstiprināt 2015. gadu kalendāru. Kas par? Vai kāds ir pret? Neviena nav pret, ļoti labi, paldies. Tālāk, e-call sistēmas izmantošanība, e-zvans, mandāts trialogam nepieciešams Vai kāds vēlas izteikties no referentu puses? Olga? Olga Senālova. Priekšādātā paldies. Mūsuprāt, mandāts ir gana skaidrs. Tas ir balsojums pirmajā lasījumā. 28. februārī paredzēts. Mums bija ēnu referentu tikšanās šo mandātu. Visi arī tad ieteicām, tostarp arī sarunvedēja komanda atbalstīt. Un tāpēc ierosinu arī jūs visus šai komitejai apstiprināt šo mandātu. Ja tas tiks apstiprināts, tad turpināšu tālāk ar jums sadarboties un cerēsim uz pozitīvu rezultātu. Paldies! Nu, ja kādam vēl ir vēlme izteikties, tad varam pāriet pie balsošanas. Balsosim elektroniski. Okay, we can close the vote. Beidzam balsot. Nu, lūk, 31 pār, 3 atturējās, 2 bija pret. Now we move on to the, um... Pāriem pie nākamā punkta. Te mums ir balsošanas saraksts, un tas ir kooperatīs ziņojums par Eiropas pusgada ekonomikas politikas koordinēšanā 2014. gada prioritāšu īstenošana. Vispirms pirmais punkts, otrais grozījums Nē, mums nav jābalso elektroniski par to par, pret, atturs, trešais grozījums. Ceturt, trešais atkrīt, ceturtais. Atvainojiet. Par trešo mums tomēr ir jābalso par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par trešo. That falls. Tā tad noraidīts. Ja, ja neizšķirt balsu skaits, tad tādā gadījumā noraidīts. Ceturtais par. Pret. Pieņemts. Piektais par. Pret. Pieņemts. Sastais par. Pret. Pieņemts. Par trešo punktu, vai mums šeit ir mutisks grozījums? Ir kompromiss grozījums numur viens un ar mutisku grozījumu. Vai kāds varētu nolasīt mutisko grozījumu? Jā, ņemot vērā vakardienas diskusijas un ņemot vērā referenta instrukcijas, vēlos ierosināt precizēt tekstu, ko domājam ar struktūrālām reformām, pievienojot vārdu tirgus, tirgus struktūra reformas. Nu, tā tad, eh, tad var par to runāt gan par precēm, gan par papabojumiem. Vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu? Jā, jā, ir kāds, kas ir pret, divi ir pret, un tāpēc mēs nevaram balsot par mutisko, tas ir noraidīts. Balsosim par kompromisu grozījumu numur viens par, pret, atturas pieņemts. Tālāk. 14. ir atsaukts, tālāk 15 lielisks, lielisks grozījums. Ja skatāmies uz autoru par, pret, noraidīts, 16. par, pret, noraidīts, 17. par, pret, pieņemts, 18. par, pret, at, pieņemts, 19. par, pret, pieņemts. 20. par, pret, pieņemts. 21. par, pret, pieņemts. 22. par, pret, noraidīts. 23. par, pret, pieņemts. 24. par, pret pret, pieņemts. 25. par, pret, pieņemts. Otrais kompromisa grozījums. Trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Trešā daļa par, pret pret pieņemts. Nu, nākam tālāk pie, pie 35. grozījuma 5. lapusē. 5. lapusē. Manā balsošanas sarakstā. 35. Par. Pret. Pieņemts. 38. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 38. That's carried. Pieņemts. 37. Par. Pret. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. That. Noraidīts. 38. par. Pret. Noraidīts. 39. par pret, norādīts, 40. par, pret, pieņemts, 41. divās daļās, pirmā daļa par, pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, pieņemts. 42. par. Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums par. Pret. Pieņemts. Pārējiem pie 48. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 48. Okay, that's defeat. Noraidīts. 49. par. Pret. Pieņemts. 50. par. Pret. Pieņemts. 4. kompromis grozījums par. Pret. Pieņemts. Pāriem tālāk pie 57. grozījuma. Lapas apakšpusē. Par. Pret Pārbaudīsim vēl vienreiz elektroniski. Noraidīts. 58. par. Pret. Pieņemts. Un visbeidzot, ievilkumos pirmais par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Noraidīts. Tālāk gala balspojums par atzinumu projektu kopumā grozītā versijā. Tas, tas būs elektroniski, tomēr elektroniski. So it's part... Pieņemts. 28 balsis par, 2 pret, 7 atturējās. Lielas paldies! Super. Just, just quickly informing a couple of other... Pavisam īsi gribu jūs informēt un arī pārējos koordinātors, ka mēs no jauna meklējam atkal laiku, kad varēsim apspriest Pienkausku uzklausīšanu nākamnedēļ. Ceturtdienas vakarā it kā paredzēts bija tas laiks, varbūt jūs varētu sazināties ar sekretariātu un pastāstīt, kad tas ir pats vēlākais brīdis, kad jums jādodas prom ceturtdien nākamnedēļ. Thank you. And, and just so everybody knows, we're still waiting for our next presenters. So. Un jāsaka, mums tagad ir pauze, tāpēc, ka mēs gaidām tos cilvēkus, kas mūs iepazīstinās ar pētījumiem. Tāpēc pa to brīdi varam mazliet viens ar otru te pačalot. Ladies and gentlemen, shall we start? Dāmas un kungi, sāksim darbu. Nākamais mūsu darba kārtības punkts. Mēs uzklausīsim prezentāciju par radītājiem vienotā tirgus darbības izvērtēšanai, Eiropas pusgada vienotā tirgus pīlāra veidošana. Un šeit skatīsim arī iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības ieguldījumu izaugsmai, sasniegumu tendences un galvenie politikas jautājumi. Ir ieradušies divi viesi, sveicam Peltmena kungu un doktoru Lučētu. Abi divi ir no SEPS, un viņi mūs iepazīstinās ar pirmā pētījuma rezultātiem. Tas ir saistīts ar rādītājiem darbības izvērtēšanai. Tad, nu, ja var, tagad uzklausīsim jūsu prezentāciju, un pēc tam jautājuma atbilžu sesija. Komentārs nav akadēnas prezentācijas. Es zinu, ka daudzi kolēģi, jo īpaši telpas aizmugurē, uh, kas mēģināja sekot, nevarēja saskatīt prezentācijas uz ekrāniem. Tādēļ tagad cerams, ka esat paņēmuši līdzi savas ierīces, jo šai prezentācijai vajadzētu būt pieejamai e-meeting instrumentā. Ceru, ka tā tad šīs prezentācijas tur ir ievietotas, ja nu nevarat saskatīt ekrānā. Un ja redzat, ka kāds no mums te tā dīvaini uz leju skatās, tad mums ekrāni šeit priekšā nav no tā, ka gluži pētam paklāja zāles priekšpusē. Liels paldies! Nu, un ķeramies uzreiz arī pie darba Žaka Pelkmens. Lūdzu. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. Paldies priekšsādātāji dāmas un kungi. Iepriekšējā IMCO komitejā, iepriekšējā sasaukumā tika jautāts, vai iekšējais tirgus nevarētu būt svarīgāks, aktuālāks jautājums Eiropas pusgada ietvaros. Kā jūs noteikti zināsiet, Eiropas, par Eiropas pusgadu tātad šajā kontekstā bieži vien tiek runāts par sniegumu un indikatoriem, rādītājiem, varbūt arī vienotā tirgus kontekstā to varētu darīt un varbūt varam runāt konkrēti par rādītājiem, lai beig beigās izstrādātu rekomendācijas gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Tas ir tas pamats mūsu ziņojumam. Tādēļ mūs lūdza izstrādāt ziņojumu, kas nu ir pieejams visiem, pavisam īsi to komentēsim un tad skatīsimies diskusiju gaitā, vai varam uzlabot saturu, pievienot papildus detaļas. Nu, re, tādēļ ir dubults nosaukums mūsu ziņojumam. Jautājums pirmkārt, vai varam izstrādāt rādītājus, un otrkārt, ja tos dara, izstrādājam, vai tos varam izmantot Eiropas pusgada kontekstā. Uzreiz gan gribētu norādīt, ka iespējas ir, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti tehnisks process un sagatavošanās darbos esam konsultējušies ar dažādiem ģenerāla direktorātiem, kas izstrādā indikātors, kā piemēram DG Sanko un DG Markt. Šobrīd es runāju par ģenerāla direktorātiem, jo, nu, jāsaka, visai daudz būs saīsinājumi manā prezentācijā, bet es domāju, ka jums tie ir labi zinām rādītāji ir zināmi, cilvēkiem ir gan pieredze to izmantošanā, gan vēsture, un ir arī tīri matemātiska statistikas pamati, ko ir veikuši pētniecības centri, kas ir specializējušies labu rādītāju izstrādē. Nu, arī būtu, ka raugoties ciparu, neaizdomājamies par tā vēsturi, bet vēsture tam ir. Un jāsaka, ka vakardien Man bija pat vairāk nekā prieks uh, prezentēt uh, ziņojumu par to, kādi būtu uzlabojumi iekšējā tirgu iespējami, un ja IMCO varētu panākt šos rezultātus Eiropai, tas būtu fantastisks ieguvums. Nu, šodienas vēstījums ir grūtāk jums pārdodams, jo uh, tā teikt, jo šeit mēs runājam par tehnisko infrastruktūru, kas parlamenta deputātiem varbūt tik ļoti neinteresē, bet iepriekšējo sasaukumu tas interesēja, jo viss cerēja, ka to varētu izmantot iekšējā tirgus tālākai uzlabošanai, izmantojot Eiropas pusgadu un tiešas rekomendācijas. Un šis ir tiešām sarežģīts process. To gribēju tīri pašā sākumā teikt. Slavenais šādu rādītāju piemērs ir iekšējā tirgus uh, rādītāju apkopojums, šis scoreboards. Domāju, ka jūs visu to jau zināsiet, bet arī šim instrumentam ir ierobežojumi. Jūs pirmkārt jāsaka, tas ir nepareizi nosaukts. Iekšējā tirgus īstenošanas rādītāju apkopojums dalībvalstu līmenī, tā to vajadzētu saukt. Tādēļ, uh, ja ir, tātad šī īstenošanas elements ir tas svarīgākais. Uh, Un arī to gribēju tīri sākumā norādīt. Šodien mēs runāsim par metodiku. Un radītāji deputātiem un citiem ir interesanti tikai tad, kad indikators, kad rādītājs ir ticis izstrādāts. Varam, protams, teikt, Spānija, Spānijas sniegums labāk nekā Somijas, visiem ir ļoti labi rādītāji, citiem slikti, bet, nu, nevar to paveikt bez šiem rādītājiem. Un bez tiem salīdzinājumi ir krietni neskaidrāki. Šī projekta mērķis ir aprakstīt un izvērtēt jau esošos instrumentus, izvērtējumu instrumentus saistībā ar vienotā tirgus darbību bet pretstatā vakardienai mēs konkrēti vērtējam ļoti specifiskus mazus šaurus aspektus iekšējā tirgus darbībā, nu, piemēram, īstenošanas aspekts. Tātad ne jau tātad, kas trūks tirgu, kā to uzlabot, tas tā ir cita lieta, es to gribēju norādīt. Tātad iekšējā tirgus uh, rādītāju kopums, scoreboards, um, šeit ir vesels saraksts uzskaitīts, bet uh, tas nav šī ziņojuma mērķis. Ir iespēja izveidot integrētu izvērtējumu sistēmu vienotā tirgus snieguma, tīri paturot prātā Eiropas pusgadu, un esam ziņojumā norādījuši uz trim pīlāriem - ekonomiskie, regulatorie un sektorālie indikātori. Indik rādītājs var izstrādāt visos šajos, visās trīs jomās, bet ne tie visi būs svarīgi Eiropas pusgadam. Tādēļ mēs varam izstrādāt uh, um, cenu konverģences rādītājus. Tas būs svarīgi šajā kontekstā. Ekonomisti jau zinās, ka ir veikti daudz um, pētījumi par cenu konverģences starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Tie ir veikti ilgtermiņā, bet cenu konverģences rādītāji nevar nu, izmantot kā pamatu, lai teiktu, Beļģija jums kaut kas jādara, jo pagājušajā gadā jūs cenu konverģence atšķīrās, bija ārpus kārtas. Uh, Tas ir ļoti noderīgs rādītājs ilgtermiņā, tīri attiecībā uz iekšējā tirgus ekonomisko sniegumu, bet īstermiņā, nu, dažādu iemeslu dēļ, tur dažādi um, apsvērumi ir citi iemesli, gal gal arī cēnu konverģence var aizņemt 5, 6, 7 gadus. Regulējoši šī tātad regulatīvā daļa. Uh, Tā ir svarīgāk. To zināmos gadījumos var izmantot, un esam izmantojuši arī konkrētus piemērus, kā šos regulatoros rādītājus ļoti rūpīgā un šaurā nozīmē var izmantot, lai sniegtu konkrētas rekomendācijas dalību valstīm. Un parlamenta deputāti var bez jebkādām problēmām nolasīt šos rādītājus. Rādītāji ir pašsaprotami un runā paši par sevi. Vēlāk būs arī konkrēti piemēri. Nozeres rādītāji jau pastāv, daudzās nozerēs šādi rādītāji ir un rādītāji parasti ir arī sektoram specifiski. Tādēļ ļoti sarežģīti, ja pat neiespējami, ir tos um, salikt uh, vienā maisā un tad izveidot šādu kopējo rādītāju. Var jau it kā to darīt, bet tas nebūtu tas efektīvākais ceļš. Tālāk politikas process, politikas ķēde. Ja vien jūs tas īpaši neinteresē, tagad šobrīd detaļās nestāstīšu. Bet te ir sadalījums pa fāzēm, kur tātad iekšējā tirgus kontekstā rādītāji varētu būt aktuāli. Šajā grafikā savukārt ir deviņi dažādi ziņojumi vai rādītāji, kas bieži tiek izstrādāti, parasti vispār, tā, kopumā vispār ir 11 iekļaut mūsu ziņojumā. Tātad iekšējā tirgus uh, rādītāju kopsavilkums, tas ir saistīts ar īstenošanu, kā es norādīju, OECD tirgus, produktu tirgus rādītāji, tālāk B paziņojums, par to varam vēlāk runāt, iekšējā tirgus indeks, tas jau sen ir aizmirsts, patērētāju nosacījumu kopsavilkums, patērētāju tirgus kopsavilkums, kā arī centrālās bankas finanšu integrācija, ļoti vērtīgs uh, ziņojums no aprīļa. Un tālāk ļoti augstu vērtējumu arī ECFIN ģenerāldirektorāta tirgus uh, monitoringa instrumentu, bet viņi tagad ir pārtraukši to darīt, viņi saka, ka tas ir res, resursu trūkuma dēļ, bet mūsuprāt iekšējā tirgus kontekstā tas bija viens no vērtīgākajiem instrumentiem. Un domājams, ka ne tikai ECFIN to veiktu, es domāju, ka tas būtu vērtīgi arī citās nozarēs un citos sektoros, un arī mēs varētu iesaistīties, bet, nu, kā jau minēju, šis process ir apturēts arī Pasaules banka ir izstrādājusi ļoti svarīgus rādītājus, tie ir īpaši svarīgi attīstības valstu kontekstā un arī izaugsmes šie rādītāju aptauja Tas tika izstrādāta um, septembrī, un tur ir nodaļa atsevišķi par vienoto tirgu, ko varētu izmantot arī IMCO par pamatu, lai izrādītu, zinām, spiedienu vai kaut ko darītu. Bet jautājums par to, vai var izstrādāt indikātors, par to konkrēti mums jārunā. Saliktie rādītāji, jāsaka, kopējais pētniecības centrs ir veicis ļoti sarežģīts pētījums šajā jomā, nu ziņojums ir visai garš, Bet tas uh, secinājums, ko gribētu paust jūsu sanāksmē priekšsādātāji, mēģināšu rezumēt. To var, uh, tātad varam strādāt šajā ekonomikas pīlārā, varam to darīt arī šajā regulatīvajā pīlārā, bet nevajadzētu gluži visus rādītājus mest kopā vienā kaudzē. Uh, ir ļoti jauks piemērs attiecībā uz saliktiem rādītājiem, kas veidojas kā piramīda, beig beigās nonākam pie viena cipara, un būtu jau ļoti skaisti, ja tā varētu, arī politikas veidotājiem tas ļoti patiktu. Uh, Bet, uh, un šeit mēs varam runāt par šo OECD izstrādāto ierobežošanas indeksu, tātad cik ierobežota ir tirgus darbība, tur apakšā ir 76 rādītāji, ļoti strikta metodika izmantot, un beig beigās var salikt visus kopā šos rādītājus, nonākt beigās pie viena cipara, viena indikātora, un tad teikt, balstoties to, Portugāles pieeja produktu tirgus regulējumā ir krietni ierobežojošāk nekā, piemēram, Ungārijas gadījumā. Nu, to var tātad šādi apkopot, sala, nolasīt beigās un balstoties visiem šiem apakšrādītājiem teikt, nu, Francija, piemēram, ir ierobežojošāk nekā Polija, Polija mazāk nekā Francija, tomēr bieži vien citās jomās tas nav iespējams un mūsuprāt būtu ļoti sarežģīti to izstrādāt vienotā tirgus kontekstā un nevaram vienkārši tad balstoties šādu vienu rādītāju Beļģijai teikt, nē, nē, nākamgad jums jādara konkrēti pasākumi šādā virzienā. Tā, tālāk. Otrais pīlārs šī regulatīvais sniegums. Šeit rādītāji ir atsevišķi nekā vakardienas pētījumā un šie iztrūgumu tirgu, nu, es domāju, ka varētu mulsināt zināmā mērā deputātus. Deputāts gan ir ļoti grūti apmalsināt, bet, nu, vienkārši sniegt piemēru. Nākamajā slaidā skaidrosim, kas tad īsti ir domāts ar šo iztrūkumu. Tas būs kas cits nekā minēts vakardien. Tabula ekrānā nav īsti liela, bet šeit redzam personu brīvu pārvietošanos, Otrais, otrā aile, tātad valstspiedrīgā pārvietošanās uz citu pašvaldību reģistrācija. Un redzam, ka tam nevajadzētu būt sarežģītāk kā Eiropas Savienības vienas dalību valsts pilsonim pār, tātad pārvākties uz citu valsti un tātad šīs reģistrācijas izmaksas. Ja abas šīs lietas ir salīdzināmas, vienlīdzīgas, vienādas, tad šī iztrūkuma nav pilsoņiem. Nākamā rīcība politikas joma - pārobežu konflikti. Šeit tiek runāts valsts procedūras ietveros par um, preču vai īpašuma izņemšanu un um, tātad vai nu nacionālā līmenī vai Eiropas Savienības līmenī. Un ja šeit ir atšķirības, tad var skatīties tātad vai ir vieglāk vai grūtāk ieiet citas dalībvalsts tirgū. Uh, Tātad ļoti precīzi šeit esam mēģinājuši skatīties šo atšķirību. Trešā aile, ko esam vērtējuši, ir uh, transporta līdzekļa reģistrācija, un mūsu ziņojumā ļoti gari un detalizēti aprakstīts, kādēļ uh, Eiropā transporta līdzekļu reģistrācija vēl aizvien rada milzīgas problēmas cilvēkiem. Um, transporta līdzekļu reģistrācija ir ļoti harmonizēts process, tomēr īstenošanas uh, fāzē vēl aizvien ir ļoti daudz dažādu sīkumu, kas sarežģīja šo procesu. Nu, re, tas ir tas, ko esam domājuši šo tātad uh, rādītāju atšķirībām vienotajā tirgu attiecībā uz re, regulējumu. Un jo līdzīgākas ir normas, jo labāk darbojas iekšējais tirgus gan pilsoņiem, gan atsevišķiem uzņēmumiem. Tātad jūtam to pašā zemākajā mikro līmenī jau valsts iepirkums, uh, ban banku klientu, tātad klientiem sniegtie pakalpojumi, bankas konta atvēršana. Un arī es pats ceļoju, mēs visi dzīvojam dažādās valstīs, un pat visi šie sīkumi tomēr dažādās valstīs atšķiras un bieži vien rada galvassāpes, un ja šādu galvassāpju gadījumu daudz, tad iekšējais tirgus īsti nedarbojas. Tātad transporta līdzekļu reģistrācija tika minēta, Un ja jūs kā parlamenta deputāti paraugāties uz harmonizācijas līmeni transporta līdzekļu reģistrācijas jomā, nu tad varbūt nešķiet, ka ir problēmas, jo it kā virspusējā līmenī skatās, ka, izskatās, ka viss ir harmonizēts, dalībvalstīm tur nav nekāds manevri iespējas, bet ja pārējiem šajā piemērošanas fāzē nākamajā solī, tad tur ir zinām elementi, kas dzīvi tomēr sarežģīja. Šeit mēs runājam runā par nodavām, nodokļiem, um, to uz uz cik birojiem ir cilvēkam jāizskraida, lai arī tajā pašā laikā, protams, ir apusēja atzīšana gan tehniskajām pārbaudēm, gan arī certifikācijai jau kopš 96. gada. Tomēr daudz dalībvalstis izmanto kaut kādas atkāpes iespējas, klauzulas un nosaka zināmas prasības. Tādēļ, lai arī ir pilnīga harmonizācija, vēl aizvien ir vērā ņemams sloks. Nu re, šādas situācijas uh, izmantojam kā piemērs tālāk Pārējiem uz ekonomisko snieguma rādītājiem. Šeit ir ļoti daudz dažādu mainīgo lielumu, kas tiek izmantoti iekšējā tirgus darbības vērtēšanai. Zināms rādītāji šeit vakardien jau izmantojām, gan es, gan kolēģi. Un jautājums, vai šos rādītājus varam izmantot Eiros pusgada kontekstā, tātad vai īstermiņā ir iespējams uh, tātad raksturot darbību ar šiem rādītājiem? Atbilde ir nē. Pirmkārt, šeit ir jārunā um, par ārvalstu darba ņēmējiem. Nu, piemērs no apvienotās karalists, arī priekšsēdētāji ar apvienotā, no apvienotās karalists pagājušā nedēļa neko nemainīja, apvienotā karalists nav sadalījusies, bet nu labi, ja nu, nopietni runājam, tad 2008. gadā apvienotajā karalistē bija ļoti daudz Eiropas Savienības pilsoņu, kas ieradās apvienotajā karalistē pateicoties liberālajai politikai netika teikts, ka mm, uz kādu laiku, teiksim, Rumānijas, Bulgārijas valstspiedrīgie nevarēs iebraukt kā varēja, to darīt, bet viņi pieņēma šādu lēmumu to nedarīt. Astotajā gadā valdība nāca klajā ar ziņojumu, cik ļoti vērtīgi tas ir bijis apvienotās karalists ekonomikai. 13. un 14. gadā šobrīd uh, Eiropas Savienības um, darba ņēmēju skaits apvienotajā karalistē ir samazinājies, un nav jau tā, ka iekšējais tirgus būtu mainījies šo sešu gadu laikā. Nav tā, ka uh, rumāņi būtu kaut kur pazuduši. Tādēļ it kā būtu jāsaka, ka apvienot, eh, apvienotajā karalistē nav tā, ka iekšējais tirgus ir mainījis cilvēku, kas ierodas skaitu. Tas ir saistīts ar citiem apsvērumiem - krīze un citi rādītāji šogad. Um, darba ņēmējas skaits ir samazinājies, un tādēļ nevaram izmantot šos rādītājus. Gan krīze ietekmē uh, šos rādītājus, bet ir arī citi apsvērumi. Nu, piemēram, cenu konverģence atkal var minēt arī cenu konverģencija apakšā ir ļoti daudz tādu nosacījumu, priekšnosacījumu un ir lielā mērā strādāt arī pie jautājuma, vai Eirozonā cenu konverģence ir lielāka tādēļ, ka viss ir izteikts, viss cenas ir izteikts eiro, tās ir vieglāk, cenas ir vieglāk salīdzināt un arī iepirkties ir krietni vieglāk bet bija nepieciešami daudzi gadi, pirms varēja saprast, novērot šādus cenu tendences, un, bet tajā pašā laikā, ja notiek kaut kas cits, kāds paralēls notikums, varbūt tas arī ietekmēs uh, cenas, un mēs šobrīd nerunājam arī par uh, tiešo ārval, tiešajām ārvalstu investīcijām, nu, ļoti daudz tehnisku šeit apakšnosacījumu pirms varam teikt, jā, jā, tās ir sekas uz iekšējo tirgu. Bet tā kā Eiropas pusgads notiek katru gadu, rekomendācijas ir katru gadu, mēs nevaram izmantot šos rādītājus, varam tos izmantot tikai ļoti ilgā termiņā, un pat tad ir jābūt ļoti rūpīgi, rūpīgiem un uh, jāpārbauda tie. Rādītāji kā tādi ir labi, bet ne Eiropas pusgada kontekstā, ne tādēļ, lai teiktu dalību valstī jums ir jādara tā, bet ne citādi. Tālāk nozares indikātori, tos jau īsi komentēju, šo rādītāju ir patiešām daudz, bet tos apvienot, apkopot nav tā labākā ideja. Un priekšsēdētāji nobeigumā vēl komentārs par tirgus uzraudzību. Ek, Ekfin ģenerāldirektorāts 2008. gadā uzsāka tirgus monitoringu un vairākās nozarēs pārtiks nozara bija tas um, labāk zināmais piemērs, uh, bet tad viņi pārstāja šo procesu. Ko viņi domāja ar tirgus uzraudzību? Viņi uzskatīja, ka balstoties uz tādas rupjas ekonomiskas analīzes, iekšējais tirgus zināmos sektoros nedarbojas. Viņi to sauc par tātad um, sliktu darbību nepienācīgu sniegumu, bet viņi, balstoties uz analīzi, nevarēja saprast, kādēļ tā. Un tirgus uzraudzības ietvaros ļoti tā, tā, tādā zemā līmenī, detalizētā līmenī tiek skatīts, kā darbojas šī tirgus ķēde, sākot no ražošanas līdz patēriņam. Tā rezultātā ir izstrādāts milzīgs apjoms iniciatīvu, kas mēģina šajās nozarēs, iesaistot dažādas iesaistītās puses, sadarbībā ar dalībvalstīm, uzlabot sektora darbību, skatīties, kā nozare varētu labi, labāk darboties, lai tur nebūtu problēmas ar konkurētspēju vai mm, liekas izmaksas pārobežu kontekstā. Bet, lai to iznot, ir nepieciešama ļoti rūpīga izpēte. Nevaram vienkārši strādāt ar vienu vienkāršu rādītāju. Nobeigumā jāsaka, mēs personīgi uzskatām, ka ļoti jauki zināt, ka IMCO komiteja vēlas pievērst īpašu uzmanību iekšējiem tirgumu pusgadu ietveros. To varam tikai atbalstīt. Ir, protams, lietas, ko varat darīt, bet tajā pašā laikā nav pārāk daudz, ko varam darīt atsevišķu valstu rekomendāciju kontekstā. Bet varam pastiprināt ziņojumu par iekšējo tirgu, kas ir daļa no ikgada izaugsmas pārskata, un varam izmantot šī iekšējā tirgus atšķirību rādītāju zināmos mikro problēmu jautājumos, ko jūt uzņēmumi un pilsoņi. Vakardien sanāksmē, kurā piedalījos, deputāti sniedza piemērus, un tieši to arī darīt šāda veida rādītāji. Šie rādītāji būtu kā instruments, kas norāda uz atsevišķiem problēmu jautājumiem dalībvalstīs. Paldies! Let's take a round of questions. Un tagad uh, kārta jautājumiem.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 Un varbūt mūsu godāmies viesis varētu šo tematu, tematu komentēt. Es eh, vēlētos iekļaut šo kategoriju, tā skaitā jūsu ziņojumos. Deko. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Par šo prezentāciju runājot. Es gribu pirmkārt pateikties viesim par interesanto izklāstu. Bet tomēr prezentācijā izraisa zināmas um, šaubas. Iespējams, ka harmonizācija nodrošinās labus rezultātus, taču patiesībā iekšējā tirgus efektivitāte kas ir būtiska, un šī efektivitāte vēl nav pilnībā garantēta. Runājot par valstu nostājām, tika sacīts, ka nav iespējams sagatavot rekomendācijas, taču es domāju, ka vajadzētu sagatavot specifiskas rekomendācijas. Man ir iespējas, ka efektivitāte nav pilnībā garantēta. Mēs uzskatām dalību valstis kā atsevišķas eh, vienības un analizējam situāciju virspusēji. Mūsu nu, mērķis ir sasniegt eh, darba kārtības 2020 mērķus, taču šim nolūkum ir vajadzīgi jauni rādītāji, jauni pasākumi. Vismaz apvienotie rādītāji, kas ir iekļauti tabulā, man neko daudz neizsaka. Es nevaru tos izmantot. Un tāpēc visam vajadzētu būt noderīgam dalību valstu līmenī. Kamēr tas netiek īstenots valstu līmenī, mēs paliekam virspusē un nerīkojamies efektīvi. Tāpēc šis pētījums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums no šī strupceļa ir jāizkļūst. Mēs nevaram tikai apmierināties ar vispārīgiem rādītājiem, ar kuriem mēs nesasniegsim eh, rezultātu. Nākošais runātājs iepriekšējie divi runātāji runāja par darba vietām. Es gribēju pieviesties komentāram par transporta līdzekļu reģistrācijas jautājumu, jo mēs to apspriedām šajā komitejā. Ja Es biju ārreferente no savas grupas, un process bija visai, visai mm, apgrūtinošs, nem, nemierīgs. Un pat jā. Ja mēs varam daudz uh, gūt, taču mums ir, mēs apzināmies, ka mēs varētu ietaupīt uh, visai daudz, tāpēc kādus argumentus mēs varētu izvirzīt. Um, un, runājot par transporta līdzekļu reģistrāciju, lai to iekļautu darba kārtībā. Tālāk, kā mēs varam runāt ar iedzīvotājiem, ja mēs vēlamies viet, vietējo tirgu padarīt tuvāk iedzīvotājiem, taču mums ir jānodrošina tas, ka tas izpaužas konkrētā veidā, tā skaitā kā darba vietas. Paldies! Eh, par eh, komentāriem un paldies par prezentāciju. Merci, Madame Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, šis temats ir būtisks. IMCO komiteja, tāpat kā ICON, nodarbojas ar ekonomikas jautājumiem Eiropā. Ja Eiropas Semestra mērķis ir pārbaudīt, ka ekonomika darbojas pateicoties esošiem rīkiem, tad ir jāpārliecinās, ka šiem rādītājiem ir um, nozīme. Tālāk varbūt eh, nonākšu pretrunās ar iepriekšējo runātāju, taču nedomāju, ka ir jāsteidzās ar ieteikumiem pa valstīm. Jāsagaida ir pareizi rīki, lai pēc tam tos varētu ieviest valstīs. Ja mēs vērsimies uzreiz eh, kompozīt rādītājus, tad mēs varam lietu nokaut jau pašā iedzīvī. Katrīna tikko runāja par norādēm un par, eh, eh, parādītājiem nozares. Turklāt nozara ir tik daudz un var rasties jautājums, kāpēc eh, šis, šī nozara un ne cita. Tāpēc Turpināsim darbu. Nav runa par to, ka mēs saste, eh, paliedinām pārāk, bet ir jāvirzās soli pa solim. Mums ir jāceļ šķēršļi uzņēmumu izveidei, tā izveidei citā dalībvalstī, uzņēmumu izaugsmei. Es domāju, ka var Ja var rast strādītāju šajā sakarā, tas ir ļoti nozīmīgi. Un piebildīšu, ka svarīga ir transponēto direktīvu kvalitāte, kas tiek eh, pieņemts, tai skaitā IMCO komitejā. Tāpēc mēs teiksimies ar ieteikumiem valstī pa valstīm, veidosim darba sintēzi un uzlūkosim visu kopumā, pirms ķeramies pie nozarēm atsevišķi. Paldies, Andrijas Švāps, nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētājiem! Arī es vēlos pateikties um, Žākām, kurš jau vakar mums prezentēja z, ziņojumu par iekšējā tirgus priekšrocībām. Šeit tika ņemta vērā uh, Eh, tādas struktūra pieredze kā Pasaules banka, SVF, tā ir ļoti nozīmīga ideja, jo Eiropā mums neizdodas pietiekami labi. Un konkrēti norādīt uz vājajiem ķēdes posmiem. Bez tam mēs atsevišķu valstu problēmas paceļam visu dalību valstu līmenī. Un pareizi rādītāji varētu palīdzēt mums labāk analizēt iekšējo tirgu un vietas, kur situācija ir uzlabojama. Eh, atgriezīšos pie Katrīnas Stailers sacītā, kura pieminēja nodarbinātību. Protams, ka šeit ir runa par nodarbinātību, bet skaidri jānorāda, ka tie, kuri grib izmantot iekšējā tirgus iespējas, no pirmās dienas neiegūs papildus darbietas visās nozarēs. Iespējams, kā atsevišķās sākot eh, jomās darba vietas samazināsies ilgatermiņā. Tās, to skaits varētu tikt palielināts. Tāpēc Roberta Rošfora piedāvātā pieeja man šķiet pareiza lai varētu izprast, kur ir vājie punkti. Mēs vakar, pus, vakariņojām kopā ar Katrīnu un, un Šaku Beigma, Beigmansu. Nevajadzētu izmantot tik vienu dalību valsti, kā un tās neveiksmes kā pierādījumi, ka vietējais tirgus e, nedarbojas. Vienmēr ir problēmas, vienmēr ir valdība mājiņas lēmumi, kas tiek pieņemti un kuri e, ir ekonomiski bezjēdzīgi, pat ja tie ir ļoti populāri. Tāpēc ir jāraugās ilgtermiņa perspektīvā un jākoncentrējas uz būtisko. Gribu pateikties runātājiem un viņu darba grupājiem Taču šķiet, ka kopumā mums pietrūkst kopīgi skatiem visu 28 valstu līmenī. Mēs runājam par Eiropas semestri, pastāv ziņojums par situāciju katrā dalību valstī. Bet tad, kad situācija tiek skatīta tūmā, tad mēs redzam, ka ieteikumi ir ļoti virspusēji. Uh, Vācijai, e, tiek norādīts, ka pakalpojumu tirgus varētu tikt paplašināts. Ļoti labi, ja ir kāda problēma, tad ir tā jāskata detalizēti, tajā jomā, tajā nozarē sektorā ir tāda vai cita problēma. Un jāpārliecinās par šo problēmu nozīmīgu. Katrā ziņā esmu gandarīts, ka ir paveikts šis pirmais solis, lai sagatavotu labākus rādītājus. Paldies! Es eh, ļoti rūpīgi uzklausīju šī rīta prezentāciju. Vakar jūs runājat optimistiski, taču šodien izklausās, ka jūs neticat tam, ko jūs sakāt un jūsu nosauktajiem rādītājiem. Tāds ir mans viedoklis. Es vispirms gribu pārliecināties, ka pētījuma autors pats tic savam pētījumam, lai varētu to izmantot un skatīt, kā varu izmantot to savā darbā jo ik viens speciālista pētījums ir domāts izmantošanai un nevis, lai tiktu nolikts uz plauktiņa. Jautājums no manas puses. Jūs runājat par piemēriem, jūs sacījāt, ka dalība valstu tirgi atrodas atšķirīga attīstība fāzēs. Šeit ir rādītāji, kas, piemēram, mēra Vācijas tirgu, kas ir ar vienu svarīgumu, Rumānijas tirgu rezultāti būs atšķirīgi, taču es mēģinu saprast to, ko, kādus rādītājus mēs varēsim atrast Eiropas Savienības tirgus izveidu. Uh, uh, izveidošanu, jo mēs vēlamies veidot visu Eiropas tirgu. Kādā veidā mēs varēsim izveidot šo eh, hierarhiju, ko Eiropa var darīt katrai konkrētai valstī, bet izveidot ierarhiju starp nozarēm, lai redzētu, kuras ir viskonkurētspējīgākās, kur ir viszemākās izmaksas, kur mēs esam viskonkurētspējīgākie globālā tirgu, un tā varam izprast, ko vajag attīstīt, jo mēs neesam vieni, ir arī Āzija, ir Savienotās valstis. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, starp šiem uh, snieguma rādītājiem. Pēc savas izklāsta jūs varējāt mums norādīt, ka šie ir būtiskie rādītāji, tie ir jāizmanto, un katras valsts pētījumi, kā jau sacīja kolēģis, ir ar savu devumu, ja tie tiek labi skaidroti, jo vispārīgi teikumi mums neko nedod. Es gribētu no jums vairāk optimisma un eh, saprast, ko var izmantot no jūsu pētījuma. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Attiecībā uz vakardienas diskusijām un attiecībā uz kolēģi sacīto šajā sakarā, domāju, ka pirmkārt ir jāatbrīvojas no šķēršļiem vienotā tirgus um, darbībā dalībvalstīs, un šajā sakarā gribu jautāt autoram, kāda metodika tiek piedāvāta dalībvalstīm, lai šos šķēršļus pārvarētu. Jo, kā mēs dzirdējām, ir daudz šķēršļu, kuri mums pat nav zināmi. Manuprāt, būtu svarīgi pieņemt par, e, pareizos lēmumus un pēc tam izvērtēt vienotā tirgus rādītājs. Un uh, tagad priekšsēdētāji no manas puses norādas darba vietas, ienākumi, nodarbinātība, bezdarbs ir prioritārie, bet tie jau ir rādītāji, kas tiek skatīti semestri ietvaros, bija plašas debatas, kad tika šis Eiropas semestrs veidots par darba izmaksām par uh, un citi. Us on this committee now is looking at... Un tāpat uh, ja vien mēs mums vajadzētu papildus tam noskaidrot, ko varētu e, izdarīt e, labāk attiecībā uz preču pakalpojumu sniegšanu. Mūsu komiteja nelēmģi pār cilvēku pārvietošanos, bet mēs runājam par e, precēm, pakalpojumiem un patērētāju uzticību un visu, kas attiec uz patērētāju aizsardzību. es aicinātu skatīt konkrētas nozars, kā Andrijas sacīja, kur, eh, pa, konkrētām nozarēm, kurās būtu jāveic jāpalīdz vai jāpanāk situācijas uzlabošanās. Piemēram, Katrīna pieminēja motorizētos transporta līdzekļus, kas ir konkrēti nozara, kaur um, pārklājas uh, šīs uh, šie jautājumi ar citām politikām, citās nozarēs un citās, um, citās valstīs. Tāpēc domāju, ka ir nozīmīgi skatīt atsevišķas nozars un panākt to labu darbību dalību valstīs un salīdzināt ar citām valstīm, kur šīs nozars darbojas labāk, un tad mēģināt identificēt konkrētās problēmas, un uz to balstoties var gatavot eh, konkrētus ieteikumus. Mums ir jārunā gan specifiski valstu ziņā, bet arī specifiski pa nozarēm. Priekšsēdētāji. Vispirms gribu iepazīstināt jūs ar doktoru Džākomo Lukēku. Nu, mēs esam um, līdzautori šim pētījumam. Un doktors Lukēto arī. E, um, reaģēs uz eh, jau iepriekš eh, sacītajām piezīmēm. Taču no savas puses piebildīšu, ka mums eh, nelūdza paveikt pilnu darbu, sagatavojot jums jau no rītdienas izmantojums rādītājs, taču mums lūdz pārbaudīt, vai to varētu sagatavot, un ja varētu, tad uh, kā vai arī kāpēc to nevarētu. Tas eh, bija mums, mūsu priekšā noliktais uzdevums, un mēs arī to īstenojam. Taču nebūtu tiesa, ka mēs nes, ne, eh, nav tiesa, ka mēs nebūtu nonākuši ne pie kāda secinājuma. Kādi ir vispārīgie trūkumi vietējā tirgu un tā tālāk. Astotajā tēlā mēs sniedzam piemērus par to, kādas ir konkrētas atšķirības eh, iedzīvotājiem, pilsonim, uzņēmumam vienā konkrētā lietā, un šāda lieta ir daudz. kas ir snieguma rādītājs. Ja tas ir gana precīzi, tad to var izmantot. Un to var izmantot visās 28 valstīs, un var arī sagatavot ieteikumu šai sakarā. Nevajag par zemu novērtēt visu mašinēriju, kamēr tiek sasniegti konkrēti rezultāti, bet pirms Eh, pirms jū apgalvo, ka jūs esat abstrakcionisti eh, un izskan apgalvojumi, ka pētījumi nav pareizi, statistika nav pareizi. Jums ir vesela infrastruktūra aiz tā, kas ir noderīga visās 28 valstīs, to nevar izdarīt 25. Bet tagad jautājums, vai, vai vajag, vai tas ir tā vērts? Un, jā, komisija, Eirostat vai citi varētu atlasīt 10, 15 konkrētus jautājumus. mēs varētu paveikt darbu, kas ir noderīgs pilsoņiem, uzņēmumiem, un mēs varētu atrisināt konkrētus darbus, sagatavot specifiskas ieteikums un e, nevis tā tikai tā kā šāba kungs sacīja, ka pakalpojumu nozarei Vācija ir jābūt atvērtākai. ir eh, daļas Vācijas pakalpojumu nozarē, kas ir ļoti atvērts, un citas, eh, kas nē, piemēram, slavenais joks pār uh, eh, skursteislauķiem. Austrijas skursteislauķiem ir ļoti ierobežojuši noteikumi par tiem. Un, uh, mēs kā konsultanti norādām, lūk, jūs varat kaut ko darīt, ja, ja esat gatavi tam veltīt zināms resursus. Tāpat arī mēs norādām, ka ekonomiski, un tas attiec uz darbu, iz, darbietām izaugsmi, kolēģi jau vakar norāda, ir trūkumi, plaisas, deficīti vie, e, vie, iekšējā tirgu. Un ja tos izdodas pārvadēt, tad jūs varat iegūt um, ilgtermiņā ietekmi izaugsmē. Un kopaina nozīmē e, darbietu veidošanu, bet nevienmēr izaugsmi. Šodien mēs tā neapgalvojam, jo Eh, dažādas plūsmas investīciju vai cēnu konverģence un daudz kas cits eh, nevar tikt reducētas uz dalību valstīm eh, sadalot pa gadiem. Tālāk par darba vietām darbietu veidošanu un darbietu skaitu pieaugums, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs veidojam eh, vietējo tirgu. Un ļoti svarīgs. iespējams, ka jūs gribat atšķirīgus eh, rādītājus eh, citiem ziņojumiem. Piemēram, reiz piecos gados mēs gribam E, ziņojumu pār e, iekšējo tirgu. Šeit jūs varat izmantot e, visu šo te taču pa, pa katru valsti un pa katru gadu ziņojumu. To mēs negribētu ieteikt. Un tagad Džakomo pastāstīs par uh, transporta līdzekļu reģistrāciju. Uh, Taču atgādināšu, ka 81. gadā, atvainojiet, es jau esmu samērā gados, tika sagatavots eh, žurnālā Economist raksts par to, kā pārvest automašīnas no Flandrijas uz Lielbritāniju, jo toreiz bija ārkārtīgi liels cenu atšķirības. Cenu starpība eh, ir lielas izmaksas, un vajadzēja veikt 13 soļus, tika eh, sniegtas visas detaļas par to, kas cik maksās jūs braucat uz Flandriju ar prāmi, tur neļa nebija, tādu jūs dodat uz, uz Brīgi, Ostendi, nopēr, un nopērkat mašīnu ar stūri labajā pusē, kas bija izdarāms. Un ekonomista žurnālā brutālā veidā ar pavisiem rādītājiem tika parādīts, kā iekšējais tirgus ir jāuzlabo. Un mēs esam visā, kas attiec uz autoreģistrāciju, gandrīz vai veikuši ceļojumu uz mēnesi. Un uzlabojuši krietni vienu situāciju šī jomā. Ir ļoti daudz, kas, daudz kur mēs varam sniegt ieteikums. Nosaukšu vienu piemēru, kas eh, attiecas uz eh, ziņojumu sagatavot pirms pāris gadiem komisijā, kur konkrēti ir norādīts, ka ar kādām problēmām saskars eh, pilsoņi. If you want to go deep in sectoral issues, ja jūs gribat nozari jautājumus skatīt, tad e, nozī, ievērojam pētījumu ir sagatavojis e, DG Eksim, bet mēs varam tur rast konkrētas atbildes. Taču tagad es gribu dot vārdu Džakomo, kuram ir varbūt sakams kaut kas prātīgāks. Uh, lielas paldies, lielas paldies Imko komitejas deputātiem par iespēju likt priekšā jums šo pētījumu pāris lietas, ko gribu vēl piemetināt. Ļoti interesants bija komentārs no Rumānijas deputāta par to, ka viņa teica, ka viņš šķiet nejūtas pārliecināta šī pētījuma izlasīšanas rezultātā. Jāsaka, mums tā bija lielska pieredze. Uh, Jo politikas departamenta locekļi, jāsaka, deva mums diezgan lielu brīvību šī ziņojuma, šī pētījuma izstrādē. Mums nebija jānāk klē ar kaut ko tikai, nu, tad pašvē, pašmērķi dēļ, nē. Mēs meklējam visas iespējas, kas varētu būt liederīgas jums. Mēs esam bijuši eksperti gan komisijai, gan parlamentam, gan citiem, un jāsaka, tiešām nevienmēr ir tā, ka varam izmantot šādu brīvības pakāpi. E, kur mums arī ļauj teikt, ka tas, ko jūs ierosināt, nav iespējams. Tas jāsaka pētniekiem, ir tāds diezgan liels prieks, ja varam šādi rīkoties. Tomēr tāpat laikā tas nenozīmē, ka mēs neticam tam, ko esam šeit uzrakstījuši. Un par regulējošiem indikatoriem mēs ierosinam tādus instrumentus, ko politikas veidotāji var izmantot kā um, palīdzību politiku izstrādē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā visa pamatā ir uzņēmējdarbības veikšanas metodoloģija. Tas, protams, šis doing business, tas, ne, tas ir tāds pretrunīgs instruments. Tur arī, zinām, ideoloģiski pamati, protams, kur tiek mazliet uzstādīts šis um, attīstības pasaules uzvarošās um, valsts sindroms. Uh, Bet te runājam arī par struktūra reformām, kas jau tikušas veiktas, par tām esam runājuši. Šī, šīs metoloģijas ietvaros, respektīvi valstis vēlas uzlabot uh, savu reitingu un uh, savus indikātors. Centāmies veidot kaut ko līdzīgu metodoloģijas ziņā. Jo beigu beigās gribējām nonākt pie kaut kā tāda, kas ļauj mainīt politiku. Nevēlamies piedāvāt kaut kādu perfektu analītisku eh, instrumentu tirgus analīzē. Un te nu nonācam pie, lūk, pie eh, tā, ka visi šie papildus indikatori nav pētījumi iekļaut, kā, piemēram, lūk, eh, ienākumi un tā tālāk. Tas tāpēc, ka tad jārīko tālāk citi nākamie pētījumi par nākamajiem ziņojumiem un jāsaka, tas nepalīdzētu arī atsevišķām dalībvalstīm. Nu, jāsaka, mēs neņemam vērā kaut ko ļoti būtisku, kad runājam par indikātoriem māsritas kritēriju un sešas pakotnes kritēriju, var kaut ko izveidot līdzīgi arī vienotajiem tirgum. Mēs atbildam nē, jo nav iespējams sasaistīt politiku un indikātorus un šos rādītājus ja man vaicā, kāda ir bijis ietekme uz darba vietu radīšanu vienotā tirgus komitejas darbam pagājušā gadā Eiropas Savienības politikas ietvaros, nu vai nu tad es nāku klajā ar kaut kādu pilnīgi no gaisa paķertu skaitli, uh, mēģinu kaut ko prezentēt, kā tur nemaz nav, vai man arī vienkārši godīgi ir jāsaka, ka šāda veida ietekme uz darba vietu radīšanu var aplēst tikai ņemot vērā ļoti daudz citus rādītājus, ne tikai šīs komitejas darbu. Šo jautājumu pētījām padziļināti, un mēs to uzskatām par lielisku pievērtu, piemēram, situāciju, kad transponēšana ir veikta atbilstīgi, visas dalībvalsts nodrošinājušas atbilstību, bet tāpat laikā paredzētais nepiepildās. Un ar indikātoru palīdzību tieši šai problēmai cenšamies tikt pāri. Mūs neinteresē tas, ko da, tas, ka dalību valstīm sākāms eh, vai, tā, vai, kā, vai kādi attaisnojumi viņiem meklējam. Nē, mēs dodamies uz konkrētām vietām, konstatējam kādas kavēšanās, kas notiek, kas nefunkcionē. Ja mēs nevēlamies Ehm, tikai teikt, lūk, pārmest dalībvalstīm, ka transponēšana nenotiek. Mēs gribam ierasties uz vietas un skatīt, un teikt, ka, lūk, dalībvalstis nezinām no nu, iemeslu dēļ, eh, jo tām, protams, ir subsidiāts princips, tās var, rīkot, var rīkoties vai nerīkoties, bet eh, faktiski jāpārliecās par to, ka pret pilsoņiem ir vienāda attieksme. Es vēlu jums veiksmi priekšlikumu izstrādē. Uh, lai tālāk harmonizētu, piemēram, lūk šos automašīnu reģistrācijas procedūras un tā tālāk. Redzam, ka joprojām pietrūkst viena lieta, un tas ir detaļas. Ļoti labs paziņojums no komisijas bija par mm, auto transporta līdzekļu reģistrāciju, bet šie noteikumi nebija juridiski saistoši. Komisija to skaidroja tāpēc, ka tad tiktu, lūk, vai būtu vajadzīgi papildus dokumenti, dokumentu tulkošana jāveic. Uh, Ehm, šie reģistrācijas certifikāti tad būtu jātulko visās valodās un tā tālāk. Un detalizētāka administratīvā procedūra tad jāparedz, jāizstrādā, ko tad veic valsts iestādes, ko tās pieprasa no iedzīvotājiem, un tas ir sarežģīti. Paldies! Fascinating. Vienkārši fascinējoši. Perfect, is... Transponēšana perfekta, bet īstenošana gan ne. Labi, nākamā prezentācija ir par iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības ieguldījumu izaugsmē, sasniegumu tendences un galvenie politikas jautājumi. Abus ekspertus šeit sveicu. Apmēram 15 minūtes dosim jums, un pēc tam mums, protams, arī vēl jautājuma rauns, ja neiebilstat nu, līdz apmēram bez 15, 12. Liels paldies! Tiešām priecājamies, ka varam būt šeit un dot savu ieguldījumu pārskatīšanas procesā. Eiropas 2020 stratēģijas kontekstā šai vidusposmu pārskatīšanā un savu prezentāciju. Nu, jāsaka, gan man vajadzēs vairāk kā 20 minūtes uh, lai to jums izklāstītu. Pirmām kārtām tāds fona informācija. Then followed by um, a re review of the... Un tāpēc mēs ierosinām pārskatīt šīs septiņas um, galvenās projektīvās iniciatīvas, pievēršoties pienotajiem tirgumu un patērētāju aizsardzībai visā šajās septiņās iniciatīvās. Un pēc tam pievērsāmies arī papildus jomām, kas ne, nav ietverts šajās septiņās intensīvās, un pēc beidzot nonācām pie secinājumiem. Tāpēc es eh, ceru, ka jūs sapratīsiet, ka mūsu perspektīva bija tāda plašāka nekā tikai IMCO komitejas, komitejas kompetences, jo mēs vēlējāmies apskatīt visas septiņas šīs galvenās iniciatīvas, kas, protams, ietver ļoti plašu darbības jomu. Kad nonākam pie metodoloģijas, tad mēs izmantojam ļoti plašu literatūras klāstu, ļoti daudz dokumentu ietekmes novērtējumus, kas bija aktuāli šī, šai tēmai. Apmēram 30 ekspertu intervijas veicām, intervējām visas iesaistītās puses, pētniecības institūtus, pievērsāmies um, tam, ko šīs institūcijas dod kā ieguldījumu patērēt aizsardzībā un um, vienotā tirgus veidošanā. Un tad nonākam pie tā šīs kopsavilkuma, ja pārskats. Un te nu ir pāris radītāji attiecībā uz, vienot, uz vienoto tirgus, tātad par indikatoriem nu pat un radītājiem nu pat jau tika runāts, un ideāli rādītāju nav, bet atsevišķi skaļi tomēr ļauj mums saprast pašreizējo situāciju, un tāpēc sākumā iekšējais ēst tirniecība skaidļos preces. Esam pamanījuši zināmu progresu, kā, da, kā īpatsvaru no IKP. Šis īpatsvars pieaudz no 12 līdz 22 procentiem laikā no 90. Otrā vēl līdz 2012, tad 20 gadu laikā, bet ja skatāmies uz dzirdniecības apjomiem Eiropas Savienībā, tad, kad vērtējam to proporciju, kas ir starp eh, dalībvalsts cilvēcību savā starpā un pāri robežām, tad ir 7,5 reizes lielāka tirzniecība starp valstīm. Eh, šis skaitlis ir daudz mazāks Amerikas eh, Savienotajās valstīs. Redzat, ka nereti izmantojam ASV šeit kā tādu salīdzinošo rādītāju. Tas varbūt zināmā mērā nav tā īsti pareizi, jo pastāv, protams, diezgan eh, daudz mazāks atšķirības starp štatiem ASV nekā starp dalībvalstīm Eiropas Savienībā, bet jāsaka, tas tomēr dod jums labu priekšstatu par cik labi integrējies ir tirgus eh, Eiropas Savienībā, runājot par iekšējiem ES kapitāla plūsmām. Eh, ārvalstu tiešās investīcijas ir burtiski palielināšās četras reizes pēdējos 20, pēdējos 20 gadu laikā ES ietvaros Bet, protams, ir zināms, zināmas samazinājums pēc krīzes uzsākšanās. Cenu konverģence, cenu dažādība mājasemniecības precēm ir samazinājusies no 40% līdz 25% eh, attiecīgajā laika posmā. Un tas ir ne tikai tāpēc, ka ir konkurences spiediens, bet arī tāpēc, ka ieņēmumu līmenis ir izlīdzinājies dalību valstīs. Un tāpat laikā pastāv joprojām cenu dažādība. Uh, Eh, daudz lielāka nekā tas ir ASV. Un visbeidzot, darba spēka mobilitāte. Eh, tā, tas skaits Eiropas Savienības pilsoņu, kas dodas strādāt uz citu dalību valsti, ir dubultojies šajā periodā, bet tāpat laikā tas joprojām ir stipri mazāks uh, apjoms nekā ASV, astoņi reizi mazāk nekā ASV. Nu, tas tas ļoti vispārīgs pārskats par pašreizējo situāciju. Tālāk nonākam pie šīs vispārīgās sadaļas, otras sadaļas, ar pie teorētiskie ieguvumi no vienotā iekšējā tirgus. Nu, es domāju, ka jūs visi to zinat, bet gribu tomēr jums atsaukt tos atmiņā. Tātad pirmām kārtām apjomu ietaupījumi, tāpēc, ka tirgus ir lielāks. Jo, protams, ka lielākā tirgu ir tīpaši tajos gadījumos, ja runājam par uh, preču ražošanu, tad var nodrošināt eh, zemākas ražošanas izmaksas, ja ražojat vairāk. Tālāk spēcīgāka konkurence, kas, protams, arī saistīts ar ražošanas efektivitāti, samazinās barjeras iekļūšanai tirgū, jo nav lūk vairs eh, jāšķēršo robežas un tā tālāk ir arī turklāt zemākas finanšu transakciju izmaksas jo valota ir tā pati, vismaz Eirozonā. Un tad, visbeidzot, protams, arī labāks resursu sadalījums, kapitāls, darba spēks, jo tirgumu nav robežu un resursu līdz ar to var tikt pārvietot uz, to, uz turienu, kur tas visvairāk vajadzīgs. Protams, ka vienotajam, vienotam tirgum ir arī savi izdevumi un izmaksas. Uh, un kļūstot par daļu no iekšējā tirgus, jums ir arī kaut kādas adaptācijas e, izmaksas. Bet tomēr pastāv vispārēja vienošanās, ka šīs izmaksas pilnīgi noteikti e, tiek attaisnotas ar ieguvumiem, kas rodas no līdzdalības iekšējā kopējā tirgu. Protams, ka ir tīpaši šī pētījuma kontekstā pastāv interesi par to, cik tad liela ir šī vienotā tirgus ietekme. Daudz, daudz pētījumu veikti par šo jautājumu, un tiek runāts gan par ex ante, gan ex post ietekmi iekšējā tirgu, un bieži, vakardien tāpat, eh, to dzirdējām, tiek citāts inī ziņojums, kur tiek runāts par eh, no 4,25 līdz 6,5% pieaugums Eiropas Savienības IKP. Nesenie pētījumi gan tomēr liecina vēl par lielāku ietekmi, un šai nākamajā lapusē uh, Mm, tas sniegšu jums nelielu tādu pārskatu, tas jums piedāvā pārskatu. Redzat, ka šī, mm, šie skaitļi tiek, mm, tiek tiek, tiek pasniegt pat lielākā mērā, pat 10 līdz 14 procenti, ja tiek izslēgta Eiropas Savienības iekšēji tirgotās pakalpojumu un preces un barjeras. In, tas ir interesanti, to interesanti atcerēties, ka nonākam pie nākamā slaida ekspostu analīzes, tātad atpakaļskēta analīzes. Uh, uz to, kāda ir bijusi ietekme. Un jāsaka, šeit rezultāti ir mazliet atšķirīgi. Viņi pārsvarā e, bija lēsuši, ka reāli ieguvumi būs mazāki. Nu, lūk, te jūs atkal redzat skaitļus. Te jūs redzat, ka m, mm, sākotnēji tiek runāts par 1% 5 gadu laikā, laikā no 92. līdz 96. gadam. Vēl, viens, vēl viena aplēs ir apmēram pie 2%, gan jāsaka ilgākā laika periodā. Uh, Un tālāk, e, jāsaka, tiešām šīs aplēses ir diezgan konsekventas, un ja pievēršamies tiem pētījumiem, kas ir mēģinājuši noteikt vispārēju ietekmi Eiropas integrācijas procesam, tad pat vairāku gadu desmitu laikā šīs aplēses ir no 2-3% līdz 5%. Nu, tad, tad skaidri ir krietni uh, mazāki nekā eksante. Uh, novērtējumos, kas jums svarīgi kā politikas veidotājiem, ir saprast, ka pastāv, protams, ir ļoti atšķirīgs metodoloģijas tajā brīdī, kad tiek analizēta vienotā tirgus ietekma uz izaugsmi. Jo nav vienotas skaidras kontrolas grupas, nav tādas Eiropas Savienības, kur nebūtu vienotais tirgus, ar ko tad salīdzināt šo attīstību. Un tāpēc ir jāveido, nu, tādi kā pieņēmumi, kā, kā darbotos Eiropas Savienība, kā tā būtu attīstīsies, ja vienotā tirgus nebūtu, un tad jāslīdzina tas ar šo reālo attīstību. Tas, protams, ir izaicinājums pats par sevi, un tas pilnīgi noteikti ir izaicinājums arī starptautiskā vidē, kur pastāv būtiska globalizācijas pakāpe, un tā, protams, turpinās ir īpaši pieaugot ātrumā pēdējos 20 gados. Un tāpēc salīdzinājums arī starptautiskā tirgu ir zināmā mērā jāņem vērā. Un ir ļoti grūti pateikt, kā tad nošķirt šo Eiropas Savienības attīstību no, no šīs globalizācijas procesa. Turklāt esam redzējuši, ka vairākos sektoros, kā piemēram telekomu tirgu, struktūra, eh, struktūra, ir vērojams struktūrāls pārmaiņas. Un jāsaka, agrāk šis tirgus bija pavisam citādāks, tāpēc, protams, aplēses nekļūst vienkāršāks. Uh, Tik jau tāpat arī minēts, ka pētījumos nerasti, nerasti, nereti tiek pievērst uzmanību statiskiem efektiem izaugsmē, nevis dinamiskiem efektiem, kā piemēram eh, ražošanas izmaiņas un tā tālāk, un to ir ļoti grūti tālāk atkalvēs. Un, protams, vēl viena lieta, ka pastāv arī, zinām, subjektīvs skatījums šajos pieņēmumos, nu, kā piemēram, tiek runās par to, ka, prak, ka varētu pilnībā novērst visu veidu barjeras, bet tas tīri praktiski nav iespējams, un tāpēc tas jāņem vērā šajos pētījumos. Tāpat laikā, kad tomēr visus šos pierādījumus apkopojam, tad varam teikt, ka ir ļoti būtiska pozitīva ietekme un arī potenciāls, kāds varētu būt iekšējiem tirgumus tālāk izaugsme. Tālāk ir ja nonākam pie otra aspekta. Uh, ko mūs lūdz apskatīt, un tas ir uh, ietekme uz patērētāju aizsardzību, patērēt aizsardzības ietekmi uz izaugsmi. Un jāsaka, te ir jāveido šī saiknes ar patērāju aizsardzību, ar izaugsmi, tāpēc, ka, protams, patērētāju uzticēšanās pieaugšana ir ļoti svarīga, un tā ir svarīga patēriņu uzturēšanai, tīpaši pārobežu tirniecības gadījumos. Uh, Un tāpat arī pilnvaru un tiesību piešķiršana patērētājiem arī ļauj izdarīt labu, pareizu izvēlu starp pakalpojumu piedāvātājiem. Eh, nu, vai ja mēs runājam šeit par eh, pie, piegādātāju mājiņu, numuru mājiņu, telefoniem un tā tālāk, tas palīdz tirgumu augt, ja patērētāji pār, pāriet pie labāka, eh, viņu prāt, labāka pakalpojumu piedāvātāja. Un, protams, ka jāsaka par teorētiskiem iegūmiem runājot, ir ļoti maz empirisku pierādījumu. Bet, nu, viens skaidrs ir pieejams. Nu, piemēram, tika veikts visas Eiropas Savienības pētījums, e, kur tika konstatēts, ka ekspostu patērētāju kaitējums, pamatoties uz finanšu zaudējumiem, no nu, piedzīvotām problēmām tiek lēsts uz 0,4% no ES IKP. Tātad, zinām, skaidri tomēr pastāv Nu, lūk, tā bija tā vispārīgā daļa, bet tagad mēs nonākam pie vienotā tirgus un patērēta aizsardzības šo galveno prioritatīvu iniciatīvu ietvaros attiecībā uz 2020. gadu stratēģiju. Ko mēs esam eh, veikuši, skatoties uz šīm iniciatīvām? Pirmām kārtām mēs tās eh, aprakstījām un sniedzām kopsavilkumu par progresu, kas panākts e, S2020 mērķu sasniegšanā. Šajā prezentācijā pievērsīsimies tikai trijām no šīm iniciatīvām. Ziņojumā jūs, protams, redzat, ka ir nu, iekļauta diskusija par visām septiņām. Tālāk identificējām nu, diezgan sarežģīta procesa laikā, galvenos sasniegumus septītā sasaukuma laikā, kas attiecas uz vienoto tirgu patērētāju iesardzību tajos sektoros un jomās, kas tiek ietvertas šajās iniciatīvās. Tas bija ļoti būtisks, apjomīgs process, jo darīts ir ļoti daudz, tik daudz politikas rīcību īstenots, ka bija grūti identificēt tos galvenos sasniegumus tā visa rezultātā. Un visbeidzot, protams, mums arī um, bija jāliek priekšā pierādījumi, kāda ir ietekme uz izaugsmi ekonomikā. Nu, lūk, pirmam kārtam tātad digitālā darba kārtība Eiropā. Šajā jomā ļoti daudz no sasniegumiem, kas te arī minēti, jums droši vien ir ļoti labi zināmi. Bet tāpat laikā, ja jūs paskatāties to nu, tādā kopa, kopumā, tad redzat, ka tas ir ļoti iespaidīgi. Te runājam par telekomu pakotnes pieņēmumu, sepa regulējums, tāpat arī mm, ja pievēršamies neseniem priekšlikumiem, tad lūk, šis uh, savienotā kontinenta regulējums, ļoti daudz iekšējiem tirgumu aktuālu lietu un sasniegumu ir gūts tieši 7. sasaukumā, un tas ir saistīts ar pirmo iniciatīvu. Ja skatāmies uz patērētāju aizsardzības pusi, tad arī šai kontekstā redzam, ka ļoti daudz ir ticis panākts. Kas tā, tieši tādās jomās, kas īpaši aktuālas pārobežu darbībai. Tātad, un iet pat tālāk nekā tikai digitālā darba kārtību. Ehm, te runājam par patērētāju tiesību aizsardzību direktīvu, par datu aizsardzības di regulu un tā tālāk. Tas viss sīki izklāstīts arī mūsu ziņojumā. Tālāk kad skatāmies uz atlasītajiem rādītājiem un par attiecībā uz digitāliem tirgiem, tad redzam līdzīgu ainu, kā tas bija attiecībā ar sasnieg, uz sasniegumiem. Nu, piemēram, telekomunikācija jautājumā kopējās cenas ir būtiski pazeminājušās apmēram par 30%, e-komercijas jomā savukārt ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas izmanto eh, pārobežu pakalpojumus gandrīz divas reizes, dubultojies šo cilvēku skaits. Tātad sasniegumi ir būtiski. Bet tāpat laikā, protams, telekomunikācija jomā, eh, nu, jāatzīmē, ka ir viens vislielākās problēmas un sūdzības mm, saskaņā ar datiem. Tas pats attiec arī uz e-komerciju. 44% no eiropiešiem eh, domā, ka viņi ne, nu, ka nevajadzētu pirkt pārobežu mm, pasākumos internetā preces, jo viņi nejūs pārliecināti par savām tiesībām. Uh, Nu, tā tad ir arī šīs negatīvās puses, bet tāpat laikā arī milzīgi sasniegumi. Tālāk nonākam pie potenciālā ieguldījuma izaugsmē, ko varētu dot digitālie tirgi. Nu, tas bija tā jāsaka, katra no šīm atsevišķajiem pētījumiem galvenais elements. Vēlē, vēlēmies konstatēt, vai šīs jomas tad ir tās, kas var piedāvāt ieguldījumu izaugsmē. Un jā, šajā gadījumā tieši tā tas arī bija attiecībā uz digitālo tirgu 2 līdz 4% papildus IKP pieaugums eh, Eiropas Savienībā ar 27. dalībvalstīm līdz 20. gadam ja šis digitālais tirgus tiktu pabeigts. Un kas nav maz svarīgi, arī labklājības ieguvumi līdz 55 miljardiem gadā, eiro gadā. Es domāju, detaļās vairs tālāk neiedziļināšos šajā kontekstā, pārējo jūs visu varat lasīt eh, ziņojumā. Paldies! Tā kā laika nav daudz, šķiet, ka varēsim runāt tikai var, vairs par vienu pamatiniciatīvu, kas ir resursa efektīva Eiropa. Un šeit tiek runāts par enerģētikas un transporta nozarēm. Arī šeit ir vērā ņemams sasniegumu skaits, ir padziļināts iekšējais tirgus, paaugstināta uh, patērētāja aizsardzība un ir pieņemta trešā enerģētikas pakotne, kā arī atjaunojamo enerģijas avotu direktīva, kā arī energoefektivitātes direktīva. Transporta nozarē arī ir vērā ņemami panākumi saistībā šeit ar priekšlikumiem ceturtajai dzelzceļa pakotnei ir aktualizēta Eiropas debesu pakotne gaisa nozarē un ir priekšlikums šīs zilās jostas pakotnei, priekšlikumu padziļināt uh, aizsardzību jūras nozarē un arī gaisa satiksme un gaisa satiksmes pasažieru aizsardzības palielināšana, stiprināšana. Arī šeit ir, um, varu sniegt jums svarīgākos rādītājus saistībā ar šiem tirgiem, lai demonstrētu panākto progresu. Uh, Elektrības tirgus uh, rādītāji norāda, ka vairumtirzniecībā rādītāji ir pazeminājušies par 35-45% termiņā no 8. līdz 12. gadam. Gaisa transporta jomā arī redzam, ka um, cenas uh, gaisa satiksmē ir uh, pazeminājušās kopš liberalizācijas 90. gados. Uh, Tomēr redzam, ka mazumtirdzniecības cenas elektrības tirgu kopš 2008. līdz 2012. gadam ir paaugstinājušās par 4%, un dzelzceļa transporta jomā rādītāji norāda, ka 16 no 25 dalībvalstīs, kur ir dzelzceļš, um, operatoru tirgus daļa vēl aizvien, tātad galvenais uh, operators pārsniedz 90% no tirgus. Tālāk pienese izaugsmē enerģētikas tirgu sniedzot jums statistikas datus, lai sniegtu ideju par to, kā padziļināt uh, enerģētikas un transporta tirgus. Ja šie tirgi būtu pilnībā liberalizēti, tad tā rezultātā Eiropas Savienības IKP laika posmā no 2011. līdz 2020. gadam paaugstinātos par 0,6 līdz 0,8 procentiem, un ja tirgi būtu pilnībā integrēti, tad uh, varētu ietaupīt 30 miljārdus vai arī 12,5 līdz 40 miljārdus gadā. Uh, Un, ku, ja būtu izveidots reāls um, uh, kopējs tirgus atjaunojumiem enerģijas avotiem un atjaunojumiem enerģijai, tad mēs ietaupītu 60 līdz 30 miljardus un, ja atteiktos no regulētām cenām, tad varētu iet, ietekmēt mazumtirdzniecības sektorā 9,5 miljardus eiro gadā. Kas attiec uz transporta sektoru, šeit statistikas dati norāda, ka ir potenciāls uh, izaugsme, ja iekšējais tirgus tiktu padziļināts un liberalizēts gaisa transporta sektors. Tā rezultātā mēs varētu par 1,8 uh, un 1,3% paaugstināt Eiropas Savienības 25 valstu IKP laika posmā no 2005. līdz 2025. gadam, tīri no, tātad, um, no viens puses piegāda un pieprasījums. Satiec uz vienotajām debesīm un šo regulējumu tā rezultātām Eiropas Savienības IKP varētu pieaugt par 750 miljoniem eiro gadā līdz 2020. gadam un 900 miljoniem eiro gadā līdz 30. gadam. Dzelzceļa sektors tur varētu gadā ietaupīt 1 līdz 2 miljārdus eiro, ja līdz 2034. gadam tiktu veikta šī sektora liberalizācija. Tālāk redzam, ka ir um, potenciāls izaugsmē šajās nozarēs. Šo flagmaņa iniciatīvu jums neskaidrošu de detalizēt ziņojumā, protams, tas ir pieejami, bet laika nav daudz, tādēļ uzreiz pāriešu pie secinājumiem. Vēl gan kā papildus informācija, kā lielais vairums no, no jums jau zina, tad horizontālais vienotais tirgus, horizontālās un vienotā tirgus un patērētāja aizsardzības iniciatīvas ir paralēli šīm flagmaņa iniciatīvām, kas ir tāda vienotā tirgus akts viens un divi, kā arī patērētāja darba kārtība. Daudz no šeit iekļautiem pasākumiem ir arī flagmaņa iniciatīva aptvērumā. Un ir arī citi būtiski sektori un jomas, kas ir aktuāli vienotā tirgus kontekstā, kas konkrēti tiešā veidā nav atspoguļots pamat iniciatīvās, tīri runāt par rīcību politiku pa, vienotā tirgus padziļināšanai. Un par to detalizēt runāšu vēlāk. Secinājumi un rekomendācijas. Kur tad īstējam? Ja paraugamies uh, uz mūsu secinājumiem par paveikto, tad pierādījumi rāda, ka ir bijuši vērā ņemami panākumi saistībā ar vienoto tirgu un patērētu aizsardzību saistīto flagmaņu iniciatīvu kontekstā. Daudz no šīm iniciatīvām ir, uh, dažas no tām ir paveikušas vairāk nekā pārējās šajos konkrētajos aspektos, un jo īpaši daudz kas ir paveikts digitālajā nozarē. Tas ir saistīts ar izaicinājumu novatorisko dabu, nu, piemēram, šeit jāmin datu aizsardzība, kā nu, tā tad ir šādi jauni izaicinājumi, bet arī ir potenciāls panākt horizontālu ietekmu um, sasaistāmībai, tātad mazākas darījuma izmaksas kopumā vienotajā tirgu, tādējādi varam pabeigt darbu pie vienotā tirgus pilnīgas izveids. Vairākās jomās, nu, ir izstrādāts visaptarošs tiesiskais satvars, tas, um, tātad attiecībā uz preču tirgiem, tas jau, tā jau ir realitāte ne jau kādu laiku, bet arī uh, tīklu pakalpojumi ir šobrīd trešajā, ceturtajā iekšējā tirgus likumdošanas uh, jau posmā. Un šeit, šajos tirgos, mēs varētu lielāku tagad uzsvaru likt uz īstenošanu un izpildi. Kas attiec uz ekonomisko ietekmi, tad pierādījumi rāda, ka pasākumi saistībā ar vienoto tirgu vai patērēto aizsardzību šajās nozarēs, ko aptver flagmaņa iniciatīvas, varētu novest pie vērā ņemama IKP pieauguma, kā arī efektivitātes un ietaupījumiem. Tomēr vairākos citās jomās un sektorēs, kas konkrētā vai pilnīgā veidā nav flagmaņa iniciatīva aptvērumā, šeit es domāju, piemēram, tās nozares, kas ir iekļaujamas vai aptvertas. Uh, Tā tad nav tiešā veidā tur izstrādāt tiesību aktu. Šeit minam, piemēram, pakalpojums, kas ir pakalpojuma direktīvā, finanšu pakalpojumu valsts iepirkums. Šajās jomās pētījumi norāda, ka ir potenciāls izaugsmē un ietaupījumiem, ja, protams, attiecīgie pasākumi tiktu īstenoti. Šeit ir kopsavilkums redzams. Potenciāls iekšējā tirgus padziļināšanai šajās jomās. Te mēs runājam par tām, tiem sektoriem, kas ir iekļauti, ko aptver pamatiniciatīvas. Preču tirgos ir pat 8,8% pieauguma potenciāls um, Eiropas Savienības IKP ilgtermiņā. Tas būtu saistīts ar pilnīgu tirgus integrāciju. Digitālajā tirgu ir 4% IKP pieaugums, transporta jomā 1,8%, saistībā ar piegādi un 1,3% pieaugums Eiropas Savienības IKP ir pieprasījuma kontekstā. Enerģijas jomā ir pat uh, līdz 0,8% IKP pieaugums saistībā ar gāzes un elektrības tirgu liberalizāciju un darba tirgu, ko iepriekš man neizdevās pieminēt. Uh, Šeit ir novērojams 0,6% Eiropas Savienības IKP pieaugums ilgtermiņā. Protams, jāpaturprātāk šie dati ir ņemti no dažādiem pētījumiem, pētījumi balstīt uz dažādas metodikas, tādēļ nevaram šeit gluži um, noteikt prioritātes, bet vienkārši gribam parādīt, ka šajās jomās, šajos sektoros potenciāls ir vērā ņemams. Un, kas attiec uz citām jomām, ko flagmaņa iniciatīvas pilnībā neaptver, tad pakalpojumu jomā ir 2,6% IKP pieauguma potenciāls kopš, uh, tātad, kopš mums ir pakalpojuma direktīva, ir, un ja tā tiktu pienācīgi īstenot. Sastarpējās atzīšanas kontekstā ir 1,8% um, IKP pieauguma potenciāls, ja, protams, regula 764 no 2009. gada pilnībā un veiksmīgi darbotos. Kas attiecas finanšu nozari, tad ir 1,1% kopējais IKP pieauguma, pieaugums gad, tātad kopumā, vai 0,025% gadā. Tas būtu, ja finanšu tirgi būtu pilnībā integrēti ilgtermiņā. Un uh, valsts iepirkumā tātad 0,5% pieaugums Eiropas Savienības IKP desmit gadu laikā. Nu, arī šie dati norāda uz potenciālu dažādajās jomās, kā veicināt izaugsmi, pateicoties pasākumiem, kas ir saistīti ar vienotā tirgus padziļināšanu. Uh, Kas attiec rekomendācijām? Tad pirmā rekomendācija, tāda sākotnēja rekomendācija ir tas, ka ir skaidrs, ka vienotiem tirgumu un patērētāju aizsardzībai ir jābūt vēl aizvien svarīgākiem instrumentiem, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā, īpaši paturot prātā Eiropa 2020 vidusterm, stratēģijas vidustermiņa pārskatu un um, paturot prātā arī citus ieguvumus, kas ir tātad um, patērētāju uzticība un izvēles iespējas. Otrā rekomendācija ir balstīta uz dažādajām pamatiniciatīvām dažādos sektoros, kuram arī ir iespēja veicināt izaugsmi, protams, ja mēs īstenot pilnībā visus šos instrumentus. Šeit, mūsuprāt, varētu papildus uzsvaru likt uz Eiropa 2020 stratēģiju vai arī attiecīgajām pamatiniciatīvām risināt, risinot uh, problēma jautājums tajās sektoros un jomās, kur nav vēl šīs aptvērtais izaugsmes potenciāls. Tātad ir jomas, kur redzam, ka ir pierādījumi barjerām, problēmām, šķēršļiem, bet vēl aizvien ir arī milzīgs izaugsmes potenciāls. Un, kā jau iepriekš minēja, tad šeit ir pakalpojumi, kas ir pakalpojumi direktīvā, kā arī enerģija un transporta joma, kur pasākumi saistībā ar iekšē vienotā tirgus padziļināšanu nav konkrēti attiecīgo pamatiniciatīvu ietveros un resurziņā efektīvas Eiropas ietveros. Trešā rekomendācija, kā jau es iepriekš minēju, tad ir vairākas jomas, kur jau tagad ir izveidots visaptarošs tiesiskais satvars. Un ja mēs koncentrētos uz izpildes posmu, tad mēs aicinām uh, tās uh, valstīm specifiskās rekomendācijas, kas ir izstrādāts Eiropas pusgadu ietvaros, pilnībā izmantot, lai veicinātu un stimulētu attiecīgo tiesību aktu īstenošanu, kas ir aktuāli iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības kontekstā dalībvalstīs, to kombinējot ar um, sadarbību starp valsts kompetentajām iestādēm, lai tādējādi nodrošinātu Eiropas Savienības koordinētu uh, atbildi un reakciju šīs tiesību, šo tiesību aktu īstenošanai. Ceturtā rekomendācija arī tā atbilst mūsu prezentācijā iekļautajiem datiem, un arī iepriekšējā prezentācijā paturot, protams, prātā, ka ir ļoti sarežģīti uh, Uh, nu, nonākt pie viena vienīga cipara saistībā ar vieno, vienotā tirgus integrāciju. Bet tādēļ, mūsuprāt, vajadzētu noteikt šādu vispārēju mērķi iekšējā tirgus integrācijai Eiropa 2020 stratēģijā. Vēl divi slaidi manā prezentācijā. Lai varētu izvērtēt progresu tieši tāpat, kā esam to darījuši citās jomās, kas ir saistīts ar nodarbinātību, izglītību un um, inovācijām. Un šeit mēs varētu balstīties uz ļoti vienkāršiem rādītājiem, nu, piemēram, pārrobežu, uh, tātad, nu, tā, tā patērētā proporcija, kas ierobež pārrobežu kont iepērks pārrobežu kontekstā. Papildus vienotā tirgus akti, kas koncentrētos uz rīcību politikas pasākumiem, uh, varētu atteikties no atlikušajām tirgus barjerām, un tas varētu būt atbalsta pasākums flagmaņa iniciatīvām, sākot jau ar vienotā tirgus aktu 3. Daudzi, tātad daudz pētījumi jau norāda, ka ir nepieciešams īstermiņā izstrādāt instruments, lai uzlabotu um, vienotā tirgus darbību atlikušajos sektoros, un daudz pētījumi, kas tika pārskatīti, norāda, uh, um, jo īpaši šeit jārunā par ietekmes izvērtējumiem, bieži vien nav pietiekams skaidrs informācijas par metodiku, kas tikusi izmantot, lai vērtētu izaugsmi un potenciālu. Tādēļ būtu jānodrošina tas, ka vienmēr tiek sniegtas metodikas detaļas ietekmes izvērtējumos. Un vēl pēdējie divi punkti. Jāsaka, vēl aizvien trūkst skaidrības esošo pamatiniciatīvu kontekstā par to, kuras jomas ir kurā iniciatīvā iekļautas. Tomēr um, digitālā darba kārtība, mūsuprāt, ir ļoti labs piemērs. Tā ir flagmaņa iniciatīva, kur, kurā ir vairāk noteikti pīlāri, kas ir saistīti ar konkrētiem rādītājiem un parāda arī um, aktuālāko informāciju attiecībās panākto progresu. Šādu pieeju varētu izmantot arī citu iniciatīvu kontekstā. Un pēdējais punkts tā varētu veikt arī tālākus pētījumus iekšējā tirgus. Uh, šķēršļu novēršanā un asociā, tātad saistītajā izaugsmas potenciālā, jo īpaši tajās jomās, kur šobrīd trūks datu par uh, potenciālo ekonomisko ietekmi vienotā tirgus padziļināšanai. Šeit jārunā par biznesa vidi, bet arī par darba tirgu un kapitāla tirgiem varam runāt. Paldies. Thank you. Any questions or comments from members? Paldies, vai kādam būtu jautājumi vai komentāri? Comment, okay. Būtu viens komentārs. Priekšlikums par ideālo vienotā tirgus indikātoru rādītāju, tātad tas varētu būt procentuālais rādītājs personām, kas iepērkas pārobežu kontekstā. Ja mēs runājam par katru konkrēto preci un konkrēto pakalpojumu, ja tie būtu vienādā veidā pieejami, vienādā tātad, izvēļu kontekstā par vienu un to pašu cenu visās valstīs, tad cilvēkiem nebūtu jāiepērks no ārvalstīm. Tādēļ arī šis rādītājs nav skatāms par ideālo rādītāju, un tieši tādēļ sektorālā pieeja un uh, nepieciešamība veikt konkrēti specifiskus pasākumus arī, manuprāt, ir um, tāda vēlme no deputātiem. Nu, nebūs šāds viens vienīgs skaists rādītājs. Šķiet, ka arī pat, ja mēs iet uz šo nu, tad arī šis rādītājs nebūtu ideāls, jo, ja jau barjeru nebūtu, šķēršļi nebūtu, nebūtu jāiepērks no ārvalstīm, tad jūs vienkārši varētu savā valstī attiecīgo preci pakalpojumu iegādāties. Vai vēl kādam būtu komentāri? Lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Tas viss ir aizraujoši. Pats esmu pēc izglītības ekonomists, un man tāpēc ļoti interesē šī prezentācija. Runāsim skaidru valodu. Mēs visi šeit ticam tam, ka iekšējais tirgus bez kavējumiem, kas attīstās, ir um, pozitīvs pasākums. Tomēr uh, pamat jautājums ir IKP ieguvums ko varētu dot paveikts, pabeigts iekšējais tirgus. Tas vienmēr ir sarežģīti risinām saistībā ar iedzīvotājiem, jo vai nu tie tam tic, eh, netic, vai tie tam netic sākumā, un uh, uzskata par kaut ko, eh, kas nāk no augšas, ka kāda autoritāte noteiks tagad 2% pieaugumu un paliek iespējas, ka, eh, lūk, jūs pasniedzat eh, tautai šokolādu skūku un, un tauta to negrib ņemt pretī. Kāpēc jūs negribat ņemt pretī tik un tik procentu pieaugumu? Kāpēc tas vieš neizpratnie dzīvotājos? Tas pats attiecas uz brīvās, eh, transatlantisko brīvās tirzniecības nolīgumu cilvēks. Sākā viss tas ir tukša runāšana un netic šim nolīgumam. Taču tas, ko gribu teikt, ir, ka jāpārāk papildina šie rādītāji ar to, ko mēs saucam ekonomistu valodā ar dispersijas rādītājiem. Uh, nepietiekami pateikt, vai tas rada pietiekami daudz izaugsmes. Jānorāda, vai tas rada izaugsmu visiem no vienas puses Eiropas Savienībā, ja tas nozīmē 5% izaugsmi, vai tie ir 5% visai Eiropas Savienībai, vai ir valstis, kas iegūst vairāk nekā citas. Tas ir jūtīgs jautājums un arī iedzīvotājiem kopumā. Nosaukšu piemēru. Ja pabeidzot iekšējo tirgu, mēs samazinām bezdarba Eiropas Savienībā. Ļoti labi, ja mēs sasniedzam 6-7% un nevis 8-9%, bet vai šajā gadījumā tie, kuri paliek bez darba, ir tādi, kurus nav iespējams reintegrēt. Tas nozīmē, ka iekšējā tirgus pabeigšana ir pozitīva visai sabiedrības kohēzijai un ne tikai IKP izaugsme, jo ja IKP izaugsme notiek uz sabiedrības eh, kohēzijas rēķina, tad tas ir zaudējums. Vārdu sakot, ir jāsaista kopā nacionālās bagātības ideja kopā ar šo uh, sociālo kohēziju, lai iedzīvotājos uh, E, neveidotos e, bažas par to, ka viņi var palikt ārpus spēles šādas situācijas. Tā tad ir jādomā par to, ko tas var dot sabiedrībai kopumā un ne tikai ietekmi uz IKP. Neatkarīgi no tā, kādas ir grūtības to izmērīt un e, lielo atšķirību starp rādītājiem ex ante un ex post pozīcijās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 ir tāds, ka ja jūs skatīsit šos te uh, galvenos rādītājus, tie ir uh, viegli pamanām, visaptvaroši, bet tie nav ideāli. Un uh, Mēs esam taiskaitā arī veikuši pētījumu par e-komerciju, par tās e, iespējamo ietekmi uz patērētāju turīgumu, ietekmi uz izvēli. Un mūsu pētījumā divas trešdaļas e, labuma nāca no e, plašākas izvēles. Mēs gribam tādu tirgu, kur ir plašas izvēles iespējas, kur cilvēki var pasūtīt savu um, preci tieši no, piemēram, Slovēnijas. Katrā ziņā mēs e, piedāvājam e, pievienot papildrādītāju, otrkārt e, tirgus ir eh, ar daudz vairāk dimensijām, ne visi spēlētāji tirgu darbojas eh, vienādi, bet mūsu uzdevums bija koncentrēties uz eh, izaugsmas ietekmi, un to mēs arī darījām. Thank you very much. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Paldies par sagatavotajiem ziņojumiem, un mēs Eh, cerīgi raugāmies uz iespēju iepazīties kopumā un arī konkrētiem ekonomiskiem labumiem. So formally... Un tagad sēdi mēs formāli slēdzam nākošā sēdes 6. oktobrī pulksten trijos.